Herr Präsident! Frau Ratti. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Darbie kolēģi, ņemiet savas vietas. Ich erkläre die am 5. Juli 5. jūlijā eh, pārtrauktā plenāra sēde tagad tiek turpināta protokols un attiecīgie dokumenti, kas tika pieņemti 5. jūlijā, visiem ir izdalīti. Vai kādam ir iebildumi? Izskatās, ka nē. Līdz ar to